uh, apsolos, ka es atbalstīšu jūsu rezolūciju un tās ieviešanu. Paldies! Merci, uh, Paldies, augstās pārstāvs kundze. Mēs šīs debats noslēdzam, un tagad darba kārtībā ir uh, komisijas priekšsādātāja vietnieces uh, Savienības augstās pārstāvs ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumus par konvenciju par kasešu munīcijas aizliegumu uh, stāšanās spēkā 2010. gada 1. augustā un Eiropas Savienības loma. Lūdzu, jums vārds. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Godātie deputāti! Es esmu tiešām pateicīga par to, ka mums ir iespēja šodien diskutēt par kasešu munīciju. Uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi runāt par šo jautājumu, jo burtiski pēc viena mēneša mazāk kā sāsies, stāsies spēkā kasešu munīcijas aizlieguma konvencija. Tas nozīmē, ka visas valstis, kuras ir parakstījušas konvenciju, vairs nevarēs nec uzglabāt, nec pārdot, nec izmantot eh, kasešu munīciju. Uh, Tūlīt pēc kainieku mīnām kasaša munīcija ir visbīstamākais civiliedzīvotājiem, un tieši šīs kasašu munīcijas mīnas ir izraisījušas bērniem būtiskas traumas. Katrā ziņā tas ir pret cil cilvēktiesību principiem. Tas nozīmē, ka eh, šī kasaša munīcija sprākstot izraisa tādu kā ķēdes reakciju, un vēl bez tam pat desmit gadus pēc konflikta beigām šīs kasešu munīcijas vienības var sprākt un nodarīt ļaunumu. Tāpēc Eiropas Savienība iestājas par šo nāvējošo ieroču pilnīgu aizliegumu. Par kasešu munīciju aizliegums tika pieņemts jau 2008. gada de de decembrī. Un eh, gadu vēlāk tikai 36 bija ratificējuši šo konvenciju. Otavas konvencija par eh, kainieku mīnām arī ir stājusies spēkā, un mēs ceram, ka kopīgiem spēkiem mums izdosies samazināt un gala beigās arī pilnīgi izskaust kasešu munīcijas ražošanu, pārdošanu un lietošanu. Godātā deputāta Eiropas Savienība ir pilnīgi apņēmusies izskaust kasešu munīcijas lietošanu un esamību. Tas attiecās ne, kaut arī ne visas Eiropas Savienības dalību valstis ir parakstījusi konvenciju. Eiropas Savienībā ir plaša izpratne par to, ka mums ir jāspēlē būtiska loma kasašu munīcijas izskaušanā. Mēs saprotam, cik nozīmīgs ir, plaš, ir sarunas par papildus protokola pielikšanu konvencijai par tradicionālajām, par tradicionālajiem ieročiem. Uh, Mēs uzskatām, ka šādu ieroču aizliekšana plašā pasaules valstu daļā var palīdzēt. Mēs uzskatām, ka konvencionālo ieroču aizliegums, kas ir apvienoto nāciju konvencija, eh, vienošanās par to tika planākt ļoti plašu valstu vidū. Šīm konvencijām pievienotie papildus protokoli samazinās civiliedzīvotāju ciešanas konfliktu reģionos, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas Savienība atbalstītu šo konvenciju un arī papildu protokolus. To arī esam darījuši kopš 2007. gada, izveidojot Eiropas Savienības vienotās rīcības vienību, un esam iestājušies par šo konvenciju ratificēšanu un īstenošanu. Runājot par kasašu munīcijas konvencijas papildus kon protokolu, tad eh, Eiropas Savienība iestājas arī par kasešu munīcijas izņemšanu no zemes, ne tikai par ražošanu, uzglabāšanu vai pārdošanu. Es saprotu, ka šī protokola apjoms nav tik plašs kā konvencija, un tomēr, ja apvienoto nāciju līmenī mums izdotos, lai daudz valsts pievienojas šim protokolam, tas jau būtu solis uz priekšu, jo tas e, valstīm vairs neļautu uzglabāt kasešu munīciju. Es e, Esmu priecīgi paziņot, ka pirmā pusu tikšanās notiks Laosā 2010. gada novembrī. Jau jūnijā Santiago notikusī konference pierādīja, ka ļoti daudzas valstis ir ieinteresētas pārtraukt kasešu munīcijas uzglabāšanu. Daudzas ES dalību valsts ir spēlējušas aktīvu lomu gan diskusijās, gan arī rīcībā. Un eh, palīdzot trešajām valstīm, vēlētos šeit pateikt, ka Eiropas Savienība ir darbojusies īpaši aktīvi. Esam palīdzējuši trešajām valstīm um, tikt vaļā no kasašu munīcijas uzglabājumiem tādās valstīs kā Kambodžā, Laosā, Libānā, Sudānā un Afganistānā. Uh, Pēdējos desmit gados Eiropas Savienība pār par 300 miljoniem eiro ir atvēlējusi pretkainieku mīnu darbībai. Tajā skaitā, diemžēl, eh, mums ir jāpiemina arī tie, kur ir gājuši bojā kasešu munīcijas sprākšanas rezidā, rez, rezultātā. Paldies Aštonas kundzei, saka priekšsēdētājiem. Tagad es vēlētos dot vārdu grupu pārstāvjiem un vispirms Gālēr kungs divas minūtes. Paldies priekšsēdētājs kundze. Paldies, augstās pārstāvis kundze, par jūsu ievadvārdiem. Es pilnībā atbalstu to, ko jūs teicāt, un es domāju, ka mums eh, vajadzētu uzsvērt, ko Eiropas Savienība ir eh, darījusi šo ieroču likvidēšanā. Kāri un pilsoņu kāri ir ļaunākais iespējamais scenārijs galvenokārt tiem cilvēkiem, kas dzīvo šajos reģionos, bet eh, šajās ļaunākajos scenārijos ir vēl ir uh, vēl ļaunāki ieroči nekā šīs kasešu ieroči, kasešu bumbas, kas uh, izraisa noteikti iedarbību. Tādēļ ir svarīgi, ka, lai mēs 1. augustā varētu konstatēt, ka šī konvencija stājas spēkā, un otrkārt, tas ir ļoti būtisks iemesls, lai Eiropas parlaments uh, sniegtu savu ieguldījumu, lai mēs eh, paši savā parlamentā parūpētos par kārtību, proti, lai mēs aicinātu tās dalību valstis, kuras līdz šim nav parakstījušo konvenciju, vai vēl nav to ratificējušas, lai mēs tās aicinātu to pēc iespējas ārāk izdarīt, vismaz līdz šī gada beigām. Līdz 1. augustam tas būtu īpaši labi, to mēs vairs nepaspēsim, jo daži parlamenti jau ir devušies vasaras atvaļinājumā. Vēl viens punkts, kas tik pieminēts, ir uh, aicinājums Eiropas Savienībai, kas tagad ir juridiska persona, iestāties kā Eiropas Savienībā šajā konvencijā. Varbūt tas ir ceļš, kā tās dalībvalsts, kas tajā vēl nav iestājušās, to varbūt izdarīt vēl bilaterāli divpusēji. Es patiešām gribētu, lai visīsākajā laikā Eiropas Savienība un tās dalībvalstis kopumā šādā veidā kļūtu par vadošo partneri, lai palīdzētu arī trešajām valstīm likvidēt eh, kasešu munīciju. Un tajās valstīs to varētu vēl pēc iespējas vairāk likvidēt. Paldies! Paldies! Gāler kungam! Tagad Gomešas kundze uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Augstās pārstāvis kundze! Kaseša munīcija! Un uh, ir tāda, ka netiek izdarīta atšķirība starp civiliem mērķiem, militāriem mērķiem konfliktos. Tām valstīm, kurām ir kaseša munīcija, ka tas it kā sniegtu drošību šās priekšstats ir nepareizs, tas rada apdraudējums starptautiskai drošībai. Ir valstis un tautas, ir īpaši attīstības valstis, kurām ir šāda munīcija. Konvencija par eh, kaseša munīciju uzliek par pienākumu Eh, dalībvalstīm iznīcināt šo ieroču arsenālu. Un tās bumbas, kas vēl nav eh, likvidētas, eh, tās ir jālikvidē. Tikai 11 dalību valstis līdz šim ir ratificējuši šo konvenciju. Ir noteikti nepieciešams, lai arī pārējās dalību valstis arī parakstītu šo konvenciju un lai tās patiešām pilnībā sasniegtu šīs munīcijas aizliekumu. Citas valsts savukārt ir uh, pieņēmušas šo konvenciju, bet nav vai ratificējušas. Un bieži vien traucē juridiskā procedūra. 2008. gadā šī konvencija tika parakstīta, bet gan nezinu, vai divas uh, gadus vēlāk manā valstī mūsu parlaments vēl joprojām nav ratificējis šo konvenciju, mm, jo Portugāle ir centusies arī citas portugāļu valodā runāšas valdes pārliecināts, piemēram, Bisau un uh, zaļais raks ir ratificējuši ātrāk vai pirms Portugāli šo konvenciju. Tādēļ mēs gribam arī lūgt augsto pārstāvis kundzi, Aštonas kundzi, šo procedūru visai Eiropas Savienībai konvencijā tiešām iekustināt. Un tagad tas pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā arī ir iespējams. Eiropas Savienībai jābūt vadošajai šajā procedūrā šajā jautājumā, un tās dalība valstis, kuras vēl nav pat parakstījušas konvenciju, tām ir jāuzņemas atbildība, un to mēs ar šo rezolūciju arī darīsim Eiropas parlamentā. Paldies! Nākamā runātāja Līnas Kunze, uz trim minūtēm lūdzu. Paldies! Uh, uh, pēdējos 40 gados uh, kasašu munīcijas dēļ daudz ir gājuši bojā, un tas joprojām turpinās. Mums ir jāceras, ka. Kā visvairāk tieši iet mm, bojā bērni. Piemēram, kāda vietnamiešu meitene, kas strādāja dārzā, zaudēja apskājs, jo sprāga spriedzeklis un traģēdija ir tā, ka viņu skatīja par veiksmīgu, jo četri no desmit negadījumiem ir letāli. Pēc gadiem kampaņu beidzot mums ir konvencija, kas varētu panākt pārmaiņas. Ir e, izšķirīgi Eh, lai visas Eiropas Savienības dalībvalsts parakstītu un ratificētu steidzamā kārtā šo konvenciju. Kā Gomešs kundze teica, eh, un tā to saka arī rezolūcija, diemžēl tikai 11 ES dalībvalstis ir ratificējušas līdz šim šo konvenciju. Tagad tuvojas šīs konvencijas stāšanās spēkā, datums 1. augusts un es gribētu redzēt kopīgus centienus no parlamenta un komisijas, cenšoties pārliecināt visas ES dalībvalsts šo konvenciju parakstīt un to ratificēt. Uh, visām dalībvalstīm, kas to ir parakstījušas, vajadzētu steidzami veidot uh, nacionālo likumdošanu un samazināt savus krājumus, kā to jau ir izdarījusi Spānija. 2002. gadā es biju referente parlamentā par ANO konvenciju par uh, cīnlī, cilvēku ar invaliditāti tiesībām, un tā tika pieņemta 2006. gadā. Drīz Eiropas Savienība parakstīs šo ļoti būtisko konvenciju, un būtu milzīga pretruna, ja mēs nespētu rīkoties cīnoties pret kastēšu munīcijas izplatību. Raugoties nākotnē, ir būtiski, lai gan komisija, gan padome kastēšu munīcijas aizliegumu iekļautu arī kā standarta klauzulu visos nolīgumos ar trešajām valstīm, un es gribētu uzklausīt, kādi ir augstās pārstāvis plāni tā darīt. Eh, konvencija izveido arī jaunu humanitāro standārtu 5. Eh, pāntā, lai palīdzētu upuriem, prasot eh, vadlīnijas un labākās prakses paraugus, medicīnas palīdzības, rehabilitācijas un psiholoģiskā atbalsta jomās. Ļoti svarīgi, kā augstā pārstāv to uzsvēra, ir arī nesprāgušās munīcijas atmīnēšana, kas ir palikusi konflikt zonās. Uh, Sestais pāns konvencijā aicina katrai valstī sniegt palīdzību atmīnēšanas pasākumos un uh, arī informācijas pasākumos attiecībā uz dažādiem veidiem un tehnoloģijām attiecībā uz šīs munīcijas uh, likvidēšanu un teritoriju atmīnēšanu. Mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, uh, lai glābtu tos cilvēkus, kuri varētu iet bojā šīs munīcijas dēļ. Uh, Mēs zinām, cik postošs var būt šo ieroču um, kaitējums, un tāpēc mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, jāīsteno šīs konvencija, lai to novērstu. Paldies, Līnas kundze. Tagad Lunačeks kundze, pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Aštāns kundze, dāmas un kungi. Es pirmo reizi pirms apmēram četriem gadiem uh, saskaros ar kasešu munīcijas jautājumu. Kāda pilsoniskās sabiedrības organizācija toreiz mēs apmeklēja Austrijas parlamentā, kurēs toreiz bija deputāte, un toreiz viņi mēģina runāja par to, kā sagatavoties šai konvencijai. Tie bija cilvēki, ka, kas paši bija cietuši no šīm bombām, kuri bija zaudējuši kāju vai viņiem bija citas veselības problēmas. Un viņi parādīja fotogrāfijas, kas notiek, ja sprāks šāda bomba. Tās ir mazas krāsainas daļas, kas uh, lido pa gaisu. Tādēļ šis vārds kaseša munīcija un uh, tur sprākst uh, mazas daļiņas un bērni, kas pēc tam tur spēlējas. Viņi domā, jā, brīnišķīgi, tas kaut kas raips. Bērni paņem to rokā un tās eksplodē, uzsprākst. Viņi zaudē kājas, zaudē rokas. Tas man toreiz tika ļoti ietekmē, ka es arī Austrijā sāku strādāt pie šī jautājuma, un mana valsts bija viena no pirmajām, kura gan parakstīja, gan ratificēja konvenciju, un tas ir ļoti labi. Bet eh, ļoti daudz valsts Eiropas Savienībā vēl trūkst, tās to nav izdarījuši. Es priecājos, ka mums ar šo rezolūciju ir izdevies Eiropas parlamentā lielākā daļa piecas politiskās grupas atbalsta. Un es gribētu vērsties arī pie Gālera kunga. Es zinu, ka jūsu politiskajā grupā daži izteica bažas par to, ka šī valsts jānosauc. E, paldies arī jums, kā jums izdevās e, arī tiešām iekļaut un nosaukt šīs valstis, kas vēl nav ratificējuši, kuras vēl nav gatavas patiešām likvidēt e, krājumus. Aštāras kundze, divi konkrēti jautājumi jums. Prasība, kā Eiropas Savienība kopumā iestājas šajā konvencijā un lai sarunās ar trešajām valstīm, uh, tā varētu pievienot arī vēl eh, šīs munīcijas aizliegumu. Eh, vai tas būtu kā standārta tāds variants eh, masu iznīcināšanas ieroču neizplatīšanai? Lūdzu atbildiet. Paldies. Paldies Lunāčekas kundzei. Tālāk vārds Lozingas kundze. Divas minūtes. Paldies. Es arī gribētu atbalstīt iepriekšējos runātājus viņu komentāros tos es gribētu īpaši atbildi, atbalstīt. Kāsieša munācija ir viena no brutālākajiem ieročiem, kāda vispār pastāv. Pirms kāda laika Eiropas Savienības valstis un ASV mm, tās noteikti izmantoja, piemēram, bijušajā Dienvidslāvijā, Irākā, Afganistānā un Jemenā. Un tas ir briesmīgi, kā jau tika teikts, ka kasešu bumbu upuri, kasešu munīcijas upuri, uh, 98% gadījumu ir civilpersonas, un 27% no tiem ir bērni. Kāda ir perspektīva šo ieroču tālākā izmantošanā, kā to novērtēt? Ir dīvaini, ka Vācijas banka, Deutsche Bank, ar saviem meitas uzņēmumiem iegūda šajās briesmīgajos ieročos. Vācijas bankas, Deutsche Bank sadarbība ar tiem uzņēmumiem, kas uh, ražo šādus e, L3 e, ieročus. Un tā ir pierādīta, un e, tas ir apkaunojoši. Viņi zina, ka, kas ar to notiek, un viņi grib pelnīt naudu, un uh, civiliedzīvotāji iet bojā. Šī ieroča ir jāizliedz, to transports ir jāizliedz, bet arī tirzniecība ar tiem ir jāizliedz. Tādēļ visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, tāpat arī citām valstīm, ir uh, vēl pirms augusta ša, šajā gadā ir pilnā mērā jāparakšķi konvencija un arī jāratificē. Un kā jau teica Galerkungs, ja tas nav iespējams, tad pēc iespējas ātrāk. Ir jābūt arī moratorijam, izmantot šī monēciju, to nodot tālāk, līdz kamēr notiek eh, šīs konvencijas ratifikācija pēc iespējas ātrāk vajadzētu uzglabāto munīciju ir, ir likvidēt. Es ļoti priecājos un uh, gojas politiskās grupas vārdā. Es priecājos par to, ka bija iespējams sadarbības starp uh, politiskajām grupām un uh, tika atbalstīta konvencija šīs kopīgās rezolūcijas formā. Mēs domājam, ka šī rezolūcija patiešām ir liels panākums ciņā pret šiem navajošiem ieročiem. Paldies, paldies Laziemas kundzē. Un tālāk vārds. Smits, bet viņš nav klāt. Tas nozīmē, ka mēs tūlīt varam uzsākt brīvā mikrofona procedūru. Vārds ir Papa Nikolau kungam. Paldies, priekšsādātājs kundze. Kā jau tika teikts, tad 11 no 27 dalībvalstīm ir eh, ratificējušas šo ļoti būtisko eh, konvenciju par eh, kasešu munīcijas aizliegumu. Un, um, un ir ļoti labi, ka šīs dalībvalstis ir atbalstījuši šo konvenciju, bet tad rodas jautājums, kāpēc tad pārējās valstis uh, nav uh, to parakstījušas un ratificējušas, uh, ja tā stāsies spēkā šā gada augustā. Daži jautājumi ir saistīti ar nacionālo drošību, un uh, dažkārt uh, tas var būt attaisnoti, ja Eiropas Savienības dalība valstīm ir kādas naidīgas kaimiņu valstis. Ja mēs vēlamies, lai visi atbalstītu šo konvenciju un vēlēt, vēlamies arī Eh, pietiekam eh, aktuāli šī jautājuma izskatīšana, tad mums ir jāveic eh, lobēšanas darbs, mums ir jācenšas panākt, ka visas valstis šo konvenciju parakstu un ratificē. Mums tad ir arī jāvērš pie kaimiņu valstīm. Merci, madame la présidente. Euh, dear, uh... Paldies, priekšsēdātājas kundze, godātā Aštonas kundze. Uh, kasešu un munīcija ir eh, tādi ieroči, kas eh, galvenokārt kaitē civiliedzīvotājiem, jo tie tiek izmantoti eh, tādos vietās, kur šī munīcija gandrīz nav redzama. Kā jau tika teikts, tad 98% upuru ir civiliedzīvotāji un 27% no viņiem ir bērnu. Uh, vairāk kā 30% izkaisītās munīcijas nesprākst un paliek pat ļoti ilgu laiku vēl zemē pēc konflikta beigām. Ir šī ļoti eh, skumjā statistika. Daudz uh, dalību valsts nav parakstījuši šo uh, konvenciju par kasešu munīcijas aizliegumu, jeb CCM. Tas bieži vien ir varbūt savu ekonomikas interesu dēļ, jo viņiem ir izdevīgi šādu munīciju ražot un pārdot. Es nedomāju, ka tā ir pareizā pieeja. Es domāju, ka humanitārās intereses un civiliedzīvotāju aizsardzība būtu jābūt prioritātei, un tāpēc uz, uzskatu, ka Eiropas Savienībai ir jāuzstāj un aktīvi jāecina visas dalību valstis parakstīt un ratificēt CCM konvenciju. Paldies, tagad uh, Kēlī kungs, lūdzu. Uh, uh, Priekšsēdētājs kundze, Jā, mēs tagad diskutējam par tā saucamo tumšo mūsdienu dzīves pusi. Pirms e, brīža mēs diskutējām par HIV aids, un tagad mēs arī runājam par dzīvību iznīcināšanu kasešu munīcijas dēļ. Varbūt, ka Lisabonas līgums, kā jau Vaštons kundze pieminēja, mums e, ļauj izmantot tādus instrumentus, kas varbūt varētu rast risinājumu šīm šausminošajām problēmām. Taču sakārtosim vispirms savu pagalmu un tad raudzēsimies citām. Kā jau šeit izskanēja, tikai 11 dalību valsts ir ratificējušas šo konvenciju. Tāpēc vajadzētu izmantot uh, savu veidu spiedienu uz pārējām dalību valstīm, lai viņas parakstītu konvenciju. Tikai tad mēs varam doties vēl solus priekšu, solīt tuvāk tam, lai Eiropas Savienība runātu vienotā balsī ar pārējo pasauli. Uh, Un eh, tā tad vispirms mums ir jāsakārto pašiem sava sēta, ja mēs nerunājam vienotā balsī, ja mēs neizmantojam Lisabonas līguma sniegtās iespējas runāt vienā balsī, tad ko tad mēs varam gaidīt no pārējiem? sakārtosim pašu savu sētu un tad pārmetīsim citiem. Paldies! Paldies, Kalī kungam, turpina priekšsēdētājs kundze. Tā tad, ko jūs darīsiet? Ko jūs darīsiet, eh, Aštons kundze, jo 16 valsts jau nav ratificējušas līdz 1. augustam, to arī neizdarīs. Godātā priekšsēdētās kundze, deputāti, tās ir bijusi ārkārtīgi interesants debats, es esmu pierakstījis visu, ko jūs teicāt. Jā, mēs esam nobežījušies. Mēs sākām ar to, ka es pateicu, ka Eiropas Savienība turpinās iesaistīties par pilnīgu kasašu munīcijas aizliegumu. Tas ir sava veida politisks mērķis, Un to mēs vēlamies panākt gan ar konvenciju par kasašu munīcijas aizliegumu, gan arī ar konvenciju par tradicionālajiem ieroģiem. Mēs turpināsim sadarboties arī starptautiskā arēnā, gan sniedzot padomu, gan arī citādā veidā runājot par sadarbības politikām. Varbūt pieminēšu divus, trīs jautājumus, kur šeit pacēlās. Vispirms, uh, Runājot par Eiropas Savienības dalību valstu pievienošanos konvencijai un arī par to, kā Eiropas Savienība tieši šajā jomā runās vienotā balsī pēc Lisabonas. Godātajiem deputātiem ir pilnīga taisnība, ka mums ir ļoti uzmanīgi jāizskata, ko tad darīt ar tām valstīm, kas nav parakstījušas. Runājot par nostāju, tātad 11 dalību valstis ir gan parakstījušas, gan ratificējušas. Ir astoņas dalību valsts, kuras ir parakstījušas, bet vēl nav ratificējušas. Tātad mēs varam principā runāt par 19 dalību valstīm, un vēl ir atlikušas septiņas, kurām būtu jāaiziet cauri abiem, abām šīm procedūrām. Jā, deputāti to vēlreiz uzsvēra, ka pēc iespējas vairāk, vairāk Eiropas Savienības dalību valstu būtu gan jāparaksta, gan jāratificē šī konvencija. Uh, Pavisam īsi vēlētos pieskarties Linas kundas teiktajam, proti palīdzībai trešajām valstīm. Kā jau teicu savā ievadrunā, ir ārkārtīgi svarīgi apkopot mūsu pūliņus un palīdzēt trešajām valstīm caur citām politikām. Un Lisabons līgums mums sniedz iespēju sapludināt kopā un savīt kopā dažādas politikas. Ar ārējās darbības instrumentiem tos mēs varam izmantot, uh, Eh, šim nolūkam. Mēs varam um, runāt par to, ko darīt ar šīm kasešu munīcijas krājumiem, ko darīt ar uh, eh, kainieku mīnām. Ir ārkārtīgi daudz gadījumu, ka tieši bērni cieši eh, kasešu munīcijas dēļ. Protams, mēs izmantosim arī geogrāfiskos instrumentus un atbildēsim un palīdzēsim to, ko mūsu partneri vēlas. Mēs izmantosim arī humanitārās palīdzības instrumentus. Libāna, Šrilanka, Un, protams, ka ir daudz neatliekam jautājumu, daudz krīžu, kurās tiek izmantot kasešu munīcija. Mēs esam izmantojuši vairākus simtus miljonu eiro, palīdzot valstīm, kuras vēlas atmīnēt kasešu munīcijas krājums. Es jau te pieminēju, teiksim, 7 miljoni tika atvēlēti Libānai, arī Bosnijai, Hercegovinai un eh, veselai virknē citu valstu. Kaut arī es šeit runāju statistikas skaitļiem, ir būtiski salikt kopā šos statistikas skaitļus un runāt par to, ko mēs darām reālajā dzīvē. Tātad mēs iestājamies par atmīnēšanu, par atmīnēšanu un vēlreiz atmīnēšanu. Un visbeidzot vēlētos noslēguma vārdos pieminēt to, ka mēs palīdzēsim lai visi ratificētu kasašu munīcijas aizliegumu konvenciju. Mēs esam runājuši, mēs um, pēc mēneša tiksimies Eiropas ieroču ekspertu fórumā, un mēs uzklausīsim visas iesaistītās puses. Esam nolēmuši, ka vis, pēc iespējas lielākajā mērā mums vajadzētu Ženēvā septembrī paredzētajā konferencē sasniegt pēc iespējas vairāk, jo tur piedalīsies arī trešā puse. Ir vēls, ir vēl nakts stunda, un es pasakos visiem, kuri ir eh, piedalījušies debatē. Paldies, Eštānas kundze, un līdz ar to noslēdzam arī šodienas eh, sēdi, un rīt būs balsojums par šo rezolūciju visiem jaukvakar. Oh, no, nu, oh. No. Nu, nu.